come out. Pan przewodniczący! Yeah. Even worse. So oh, you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from. Ļaujiet uh, man sākt ar īsu paziņojumu. Es uh, stingri nosodu Korejas eh, demokrāti, Ziemeļkorejas Demokrātiskās eh, republikas eh, uzbrukumu Dienvidkorejai Pjenhenā. Es esmu ārkārtīgi nožbažījies par šīs dienas not notikumiem Korejas pussalā, un jūs zināt, ka spēka izmantošana un militāru līdzekļu izmantošana neattaisnos, neattaisno līdzekļus, un mums ir jāizvairās no jebkādiem cilvēku upuriem. Korejas pussalā un uh, zie, zi, gan ziemeļiem, gan dienvidiem ir jāmēģina pielikt centienus, lai atrisinātu šo konfliktu mierīgā ceļā, un tāpēc uh, es uh, atbildu uz uh, Līmjunga, prezidenta Līmjunga komentāriem, ka Dienvidkoreja vēlas izvairīties no situācijas eskalācijas. Es aicinu Ziemeļkorejas, uh, Dienvid, Ziemeļkorejas uh, Tautas Demokrātiskās uh, Republiku uh, nekavējoties pārtraukt jebkādas naidīgas akcijas un izvairīties no visiem riskiem, lai veicinātu vardarbības eskalāciju. Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai ir pilnībā jāievēro noslēgtais pamieris. Un tagad pāriesim pie.